So, ich glaube, wir können, wir können anfangen. Šķiet, ka mēs varam sākt darbu. Sveicu visus kuplu apmeklētāju skaitu un arī kolēģus. Visus sveicu komiteja apvienotajā sanāksmē Rūpniecības un vidas kop komiteja kopīgajā sanāksmē. Mums ir kopīgs uzdevums. Mēs vēlamies uh, gatavot iniciatīvas ziņojumu, kurā mēs aprakstītu, kā nākotnē izskatīsies kopējais satvars klimata un enerģētikas politikā. Piemēram, par frekingu, par šo jautājumu, un uh, arī parlamentā bija balsojums, un uh, šķiet, ka šis balsojums par šo jautājumu neveicināja parlamenta ticamību. Tādēļ ir uh, prātīgi atrast kopīgu nostāju, jo mums visiem ir milzīga atbildība. Uh, kuru mums arī kopā ir jāuzņemas. Un kopā ir uh, jāvirz lietas uz priekšu, jāvirz sarunas, ceru, ka gūsim panākumus. Ceru, ka sasniegsim labus rezultātus, lai pašreizajā komisijā un nākamajā komisijā mēs varētu paziņot, kāda ir parlamenta nostāja. Esam iecēluši šeit uh, referentus un negribu šeit uh, garu un plaši visu stāstīt. Gribu tikai pateikt, ka mums ir pilns valodu režīms, izņemot igauņu un maltiešu valodu. Un priecājos, ka manā kreisajā pusē sēž uh, kolēģi no Rūpniecības komitejas uh, Satori kundzi. Mēs mainīsimies ar uh, sanāksmes vadību. Gribu dot vārdu Satori kundzei, lai viņa varētu teikt dažus ievadvārdus. Lūdzu, Satori kundze. Paldies! cienījamais priekšsēdētāji. Labdien visiem deputātiem! Jūs eh, zināt, ka šī sadnāksme tika ieplānota kā pirmā viedokļa apmaiņa, lai referenti varētu sākt eh, darbu pie kopīgā ziņojuma. Vides un Rūpniecības komitejas vēlas kopā strādāt pie šīs iniciatīvas. Pēc saskaņā procedūru, ko paredz eh, procedūra kopīgām komitejas sēdēm 2013. gadā, 27. jūnijā, to šādu lēmumu pieņēma priekšēdētāja konference. Uh, vidas un uh, rūpniecības komitejas uh, priekšsēdētāji izstrādās kopīgu ziņojumu priekšlikumu. Un šis priekšlikums tiks uh, izdiskutēts kopīgās komiteju sanāksmēs. Vēlamies ņemt vērā un apkopot gan vides, gan sabiedrības veselības, rūpniecības, klimata jautājumus. Vēlamies sagatavot kopīgu ziņojumu, varbūt, ka tādā veidā varēs veicināt kopīgo izpratni par mūsu nostāju un varēs arī atvieglot sadarbību starp komitejām nākotnē. Lielas paldies! Priecājos, ka varu vadīt kopā ar jums šo sanāksmi. Tad uzsāksim darbu, uzsāksim diskusiju. Mums ir divi līdzreferenti, Konrāds Manske devo, no vidas komitejas, un mēs vienmēr uh, nomainīsim viens otru, un uh, referentiem uz desmit minūtēm ir vārds. Vispirms uh, līdzreferentam Konrāds Šimanskis. E, dziękuję za ten gest e, życzliwości, gościnności. Paldies par šo jauko žestu. Neesmu viduskomitejas eh, loceklis, bet esmu apmeklētājs un reizēm es eh, sako līdzi arī, kā strādā viduskomiteja, jo šis eh, darbs atstāja ietekmi uz Eiropas vidas politiku. Kopā ar Delvo kundzi mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka mēs šo komisijas dokumentu nevēlamies sadalīt atsevišķās daļās, jo ir daļas, uh, kas vairāk eh, ir veltītas videi un vairāk eh, ir veltīts arī enerģētikai. Bet mēs vēlamies kopumā šo dokumentu aplūkot kā kopumu. Mūsu enerģētikas un klimata politika pēc 2020. gada. Kāda tai vajadzētu būt? Es domāju, ka šeit mēs pirmkārt eh, paraudzīsimies, kas ir šīs politikas pamatā. šie politiku jomas nav tādas senas, tas ir uh, viss tāds samērā jauns, nesen uzsākts, uh, un uh, tas ir pirmais politiskais dokuments, kas ir mūsu darba sākumā. Šādi mērķi ir trīs. Pirmkārt, dalībvalstis ir nolēmušas samazināt CO2 emisijas, nodrošināt enerģijas piegādes drošību un veicināt ekonomiku. Tik pieņems lēmums, un tas bija arī samērā strīdīgs jautājums, ieviest arī ETS ar samazinājumu mērķiem. Un uzlabot eh, enerģijas veidu kombināciju, lai 20% no kopēja enerģijas daudzuma nāktu no atjaunojamo enerģija resursiem. Es domāju, ka šeit parlamentā Neviens neiebilst pret šo pamatu. Tie ir politiski mērķi, bet šie mērķi vēl netiek īstenoti. Mēs vēl joprojām esam atkarīgi no enerģijas importa. Vairāk nekā 90% no gāzes tiek uh, importēta. Mums uh, turpinās arī ekonomiskas problēmas. Rokons iesaka uz tādu vispārīgu ziņojumu, un mums ir palikusi faktiski e, tikai tāda viena liela tautsēmniecība Eiropā, tā ir Vācijas tautsēmniecība saskaņā ar ziņojumu. Un pat Vācijas e, tautsēmniecība vairs nebūs pieskaitām pie piecām lielākajām pasaules ekonomikām. Ar ko tas ir saistīts? Mēs mēģinām ieviest arvien vairāk atjaunojumu enerģiju resursus, bet pagaidām mums tas vēl neizdodas pietiekami labi, un mēs zaudējam konkurences spēju. Enerģijas efektivitāte salīdzinājumā 95. gadu mēs uh, samazināsim diezgan maz, panāksim diezgan mazu samazinājumu. Uh, bet eh, arī ražošanas samazināšanās ir eh, tā pamatā. Tērauda ražošana ir samazinājusies 30% zem ražošanas kapacitātām, kas ir iespējamas. Tikai tāds līmenis, līmenis ir saglabājies tērauda ražošanā. Vienīgais faktors, kas šajā sistēmā praktiski ir darbojies, ir ETS tirgus. Šis tirgus šodien ir pakļauts politiskam spiedienam. Mākslīgi tiek uzturēts augsts cenas. Pieprasījums ir samazinājies, un ETS cenas ir uh, mainītas. Šī sistēma ir sarežģīta, bet samērā līdzsvarota, bet īsti šī sistēma nedarbojas. Dalība valstis ir ļoti atšķirīgas to sagatavotas, uh, kādā veidā uzņemties izmaksas par šīm izmaiņām. Emisiju izmaksas nav visur vienādas. Atjaunojumie enerģiju avoti arī visur nav vienādi, un enerģijas efektivitāte arī tiek uh, palielināta atšķirīgi atjaunojumie enerģiju avoti bieži vien izraisa blokādi. Nauda, kas par to tiek eh, tērēta, varbūt citur tiktu labāk eh, izmantot, piemēram, pētniecības jomā. Un principā var teikt, ka rūpniecība ar to visu samērā labi tiek galā, bet visnabadzīgākie patērētāji saduras ar ļoti augstām enerģētikas cenām tirgū. Turklāt ir arī citas problēmas. Piemēram, gāzes sliekšņi vai gāzes certifikāti, cenu atšķirības, tas ir, tas ir ļoti negatīvu ietekmi rūpniecībā, šeit, piemēram, runāju par tēraudu, mēs esam lēmumu priekšā, kas novedīs pie tā, ka šajā jomā būs 30% mazāk certifikātu, bet tas ir obligāti nepieciešams, lai tas varētu labi darboties. Ir spriedzi starp atsevišķām rūpniecības nozarēm, un tas viss noved pie tā, ka rūpniecība kļūst nestabila. Regulācijas eh, sistēma Eiropā arī nav stabila. Uh, un tas atstāja ietekmi uz rūpniecību, tīpaši smago ražošanu, jo tur ražošanas cikls ir ļoti garš, 20-30 gadus. Šeit pastāv nedrošība par nākotni. Tas negatīvi ietekmē arī rūpniecības stimulus. politiskajiem lēmumiem negatīvas sekas, tādēļ es savā atzinumā to esmu pateicis un esmu izstrādājis arī vairākus priekšlikumus. Piemēram, es iesaku, ka nevajadzētu noformulēt trīs atsevišķus mēķus, jo, ja Eiropā visi piekrīt tam, ka ir jānoformulē šie samazinājumi mēķi, tad šīs izmaiņas ir eh, jāsaskaņo ar globāliem lēmumiem, vai vismaz jāpanāk eh, saprašanās vai vienošanās par to, ka tas tiks darīts eh, attiecībā uz sešām lielākajām tautsainiecībām - gan Amerikā, gan Eiropā, Brazīlijā, Ķīnā. Šie samazinājumi mērķi, tie ir, ir jāpamato ar ekonomisko analīzi. Kas mums trūkst? attiecībā uz 2050. gadu. Vēl ir nepieciešamas analīzes atsevišķām jomām un sektoriem dalību valstīs, un tad īpaši ir svarīgi, un tas ir visbūtiskākais elements. Ir uh, brīvās tirniecības attīstība. Attiecībā uz uh, notiekumiem vajadzētu pārdomāt, kā Eiropas ekonomika ir pakļauta brīvajai tirzniecībai, ja mēs, piemēram, šeit ņemam vērā ASV nolīkums tuvojas. Tas droši vien drīz tiks noslēgts, mums jādomā, kas ar Eiropas rūpniecību notiks. Un ja mēs to nedarīsim, tad tā būtu lieka ļoti no mūsu puses. Jā, liels paldies Šimanska kungam. Uh, Un tagad Anē Devo vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runājot par 51. pantu, mums ar līdzreferentu Šimanski kungu noteikti jāvienojas, un es nešaubos, ka mums izdosies kaut arī zināmos aspektos mums vēl ir domstarpības. Mēs runājam par klimata pārmaiņām, par enerģētikas politiku. Uh, Mēs vēlamies vairāk eh, neatkarības enerģētikas jomā, inovācijas, izaugsmi, jaunas tehnoloģijas mm, un to aktīvo pielietošanu. Tā tad mm, tagad mums ir horizontāli jāintegrē visi šie aspekti mūsu politikam. Būsim realistiski. Vēlamies eh, samazināt eh, siltumnīca efekta gāzu uh, izmešus. Mm, tas ir um, saistīts ar um, daudziem faktoriem, un mūsu uzdevums ir ne, ne tikai samazināt šos izmešus pēc iespējas ātrāk, bet uh, uzlabot energoefektivitāti, labāk izmantot resursus, panākt izaugsmi, nodarbinātību un uzlabot konkurētspēju. pasludināt vien, vienīgo mērķi un koncentrēties tikai uz to, būtu regres, manuprāt. Un tas būtu arī nožēlojami mūsu uh, rūpniecību, jo mums jāinvestē atjaunojamajos energoresursos un uh, inovācijās enerģētikas jomā. Protams, mums jādomā arī par to, kas notiks ar klimatu. Un mums jāmācās no kļūdām, kas uh, tikušas pierautas Mums jāuzlabo modelis, kas, kam pagaidām ir vājās puses. Mums jāizanalizē šī brīža situācija. Nav jāpierauj dogmatisms, aizspriedumi, nevajadzētu ticēt stereotipiem, jābūt atvērtiem. Runājot par šo ziņojumu konkrētāk, es um, runāšu par konsekvenci un uh, secīgu darbību, lai uh, uzlabotu mūsu politiku enerģētikas un klienta jomā. Tā mums arī uzticēsies. Mums ir šeit ir trīs pamatmērķi. Visu pirms um, koordinēt um, lietas um, uh, labākā veidā un visi šie trīs mērķi viens otru papildina un ļoti labi mm, palīdz uzlabot šo savstarpējo koordināciju. Es gribēju jums par to atgādināt, kaut arī tas ir pašsaprotami. Bet uh, atgriežoties um, pie atjaunojamajiem energoresursiem, kāpēc tie ir jāatbalsta? Tas palīdzēs panākt uh, enerģētisko neatkarību, uzlabot enerģētikas miksu, uh, radīt vairāk izaugsmas un darba vietu, un šī brīža apstākļos tas ir ļoti svarīgi. Problēma nav mūsu mērķis, bet drīzāk līdzekļi, kā šo mērķi panākt. Es domāju par dažādiem pasākumiem, lai subsidētu un atbalstītu atjaunojamos energoresursus. Dalībvalstīs pagaidām ar to ir um, problēmas. Mums uh, ir jāpārliecinās. Uh, ka dalībvalstis atbalsta zaļāko mm, politiku, piešķir tai nepieciešamus līdzekļus un uh, dara to konsekventā veidā. Mēs, protams, piedzīvojam krīzi, un tas mūs padara nestabilākus. Bet tagad mums ir šī jaunā direktīva, mēs orientējamies uz 2014. gadu, un mums jau tagad jādomā par uh, darbību, kas nesīs mums um, peļņu. Uh, citādi tā nebūs piemērojama uh, direktīva. Šajā pakotnē mēs um, sasniegsim tos mērķus, kas eh, ir saistoši pēc savas būtības. Krīze no vienas puses mums palīdz attīstīties, no otras puses tā bremzē investīcijas. Un, tāpēc es vēlreiz uzsveru, ka mums te skaidri jānosaka, kādi mērķi būs saistoši un kādi būs brīvprātīgi un nesaistoši. Uh, Atgādināšu, ka nevajadzētu politikas lietas sajaukt ar rūpniecības lietām. Atgādināšu, ka mums jārūpējas par privāto sektoru, jāpalīdz eh, uzņēmumiem darboties eh, ilgtermiņā, plānot uz priekšu. Eh, atgādināšu arī par to, ka investīcijas nozīmē izaugsmi un darba vietas. Ilgtermiņā nosakot um, augšais robežas mm, palīdzēs mums uh, labāk izvērtēt uh, panākto progresu un labot kļūdas, uh, kas tiks pieļautas. Iespējams, turklāt mums būs vieglāk veikt lināro pārskatīšanu, ņemt vērā um, izmaksas, amortizāciju un to visu integrēt modelī. Es jau pieminēju uh, horizontālo politiku. Atgādināšu par mērķiem - konkurētspēja, energoefektivitāti un drošība enerģētikas um, jomā. Par konkurētspēju sīkāk. Tas ir sarkanais pavēdiens. Šajā ziņojumā mēs uh, ar dažādiem paņēmieniem apkarojam klimata pārmaiņas Mums ir ekonomikas uh, un uh, industrijas instrumenti, kas palīdz to darīt. Enerģētika, enerģē, energoefektivitāte. Atgādināšu, jo daudzveidīgāks uh, būs mums, mūsu enerģijas miks, jo vairāk tur būs atjaunojama energoresursu, jo labāka būs mūsu ener energo kapacitāte un līdz ar to efektivitāte. Man šie lieta šķiet īstā uh, ES prioritāte. Un uh, drošas uh, energopiegādes. Tā arī ir ļoti svarīga lieta. 2012. gadā mēs uh, uh, savienībā patērējām uh, vairāk uh, par simtu. 100 par 500 miljoniem tonu fosilo kurnāmo. Un um, tas uh, ir ļoti liels skaitlis. Līdz ar to šeit mēs noteikti varam veikt uzlabojumus. 2012. gada mūsu tirzniecības bilance bija 420 miljārdi eiro, kas arī ir gan nozīmīgs skaitlis, lai censtos uzlabot mūsu aktivitātes. Mums, mums jau vairāk jāiegulda ilgtspējīgumā mm, un jāmeklē inovatīvi attīstības eh, ceļi. Es sagadu no jums šo uz vidi vērsto mentalitāti un ceru, ka diskusijas būs konstruktīvas. Paldies Devo kundze, ainu referenti uzklausīsim ITRE pārstāvi un, un tad arī ENVI eh, pārstāvi un uh, centīsimies ievērot piecu minūšu runāšanas laiku, lai visi varētu izteikties, kas ir atnākuši šodien. Uh, Herberts Reils būs pirmais, kas tautas partijas vārdā izteiksies. Uh, Herberts nemaz nevēlas izteikties šobrīd labi. Tad turpināsim. Marita Ulskok no NV komitejas. Eh, tack så mycket, herr ordförande och fru ordförande. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs zinām, ka ANO piektais eh, klimatam ziņojums eh, tagad top, praktiski ir tapis jau, un um, Nu, presē par to ir daudz pārdomu. Mm. Mm, pagaidām sasniegt uh, saprašanās uh, par to, ka tiešām notiek um, globāla sasilšana par 99%. Eksperti par to vienojušies, atbildīgi ir CO2 izmeši, temperatūra vidē ir cēlusies pēdējo simts gadu laikā, un tagad CO2 koncentrācija gaisa tagad visaugstākā pēdējo 800 tūkstošu gadu laikā. Redzēsim, kas no tā visa sanāks, bet jau tagad saprotam vienu lietu. Mums beidzas laiks, lai rēģētu uz klimata pārmaiņām, kas notiek mūsu acu priekšā. Ja mēs nereaģēsim, sakas būs ārkārtīgi nozīmīgas. Mums jāpārvar domstarpības, kas pastāv dažādās politiskajās grupās. Nu, šķiet, dažādām grupām ir dažādas perspektīvas, bet mums jāuzņemas atbildība. Un jāatrod risinājumi. Un ar šiem risinājumiem uh, cilvēkiem būs jādzīvo uh, paudžu mm, laikā. Līdz ar to tā nevar būt kāda vāja koncepcija. Risinājumiem jābūt. Uh, dzīvot spējīgiem. Mums noteikti jāgūst vairākuma atbalsts saistošiem mērķiem. Kad uh, mums būs šī vienošanās, tad uh, mēs varam atstāt dalībvalstu valdību ziņā, kā vislabāk īstenot mērķus, ja jau būs noteikti mērķi, kas jāīsteno. Ja mums nebūs saistošu mērķu, mums neizdosies sasniegt Uh, to, ko vēlamies. Mana grupa uzskata, ka sastošie mērķi energoefektivitātei ir pilnīgi nepieciešami, kā arī saistoši mērķi atjaunojamajiem energoresursiem un uh, lēta un ekonomiska, ekonomiski izdevīga darbība uh, Mm, lai uzglabātu, ražotu, mm, sadalītu enerģiju no atjaunojamajiem energoresursiem. Eh, par sektorāliem mērķiem ļoti noderīgi būtu tādus noteikt vispirms. Tas ir instruments, kas eh, palīdz gūt konkrētus rezultātus. Noslēgumā mums jābūt ambiciozākiem, bet mūsu mērķiem jābūt realistiskiem un sasniedzamiem. Jāplūko uh, aplikšana nodokļiem enerģētikas jomā. Un šobrīd nav gluži pieņemami komisijas priekšlikumi, kā nodokļu aplikšana jābalso, jābalsta uz um, uh, enerģijas un CO2 saturu un ne uz ko citu. Mums jādomā par to, kas ir noticis, par uh, katastrofām enerģētikas jomā, kas notikušas sliktas, slikti īstenotas politikas dēļ. Mums eh, jāsaprot, eh, kas notiks tālāk ar ETS schēmu. Un eh, vissvarīgākās lietas paliek energoefektivitāte un biodegvielas. Labprāt uzklausīšu citus komentārus. Paldies! Nākamais runātājs ir Tomsona kungs, S&D. Tomsons kundze, atvainojiet. Paldies priekšsēdētā kungs. 2010. gadā Eiropas Savienība iztērēja 350 miljārdus eiro fosilo kurnamo importam 355 miljārdi. Tas ir eh, polijas gada IKP. Visu polijas IKP par vienu gadu iztērē, lai importētu enerģiju. Mēs importējam ap 60% visu kurināmo. Un enerģētikas aģentūra uzskata, ka līdz 35. gadam šie skaitļi vēl palielināsies. Tas ir svarīgi ne tikai diskusijas, ne tikai diskusijai par energoatkarību, bet arī diskusijai par enerģijas cenām. Daži salīdzina šīs cenas ar cenām ASV un uh, Krievijā un argumentē attiecīgi. Bet lieta tāda, ka ES enerģētikas un klimata politika spēlē ļoti nelielu lomu um, Eiropas rūpniecības sektorā. Ideoloģiski apstākļi ASV un Krievijā ļoti atšķiras no Eiropas Savienības. Mēs eh, izmantojam uh, simtiem miljārdiem, iztērējam simtiem miljārdiem eiro, lai importētu enerģiju. Savukārt tās vēl Krievija ir neatkarīgas valstis, kas ražo enerģiju no avotiem, kas uh, viņiem ir. Mēs savukārt ārkārtīgi daudz maksājam par šo importu, par um, oglēm, mm, mm, par naftu, un um, tas viss veido šo milzīgo rēķinu, kas mums jāapmaksā. Uh, savukārt uh, mūsu oglekļa tirzniecības uh, sistēma nav noslogojusi vēl vairāk mūsu sistēmas, kā teikusi komisija pēc uh, attiecīgas analīzes. Līdz ar to nevajadzētu tik daudz runāt par cenām. Um, drīzāk mums vajadzētu koncentrēties uz to, kā mazināt importējamo fosilo kurināmo daļu. Praktiski risinājumi ir iespējami. Mums ambiciozi jāpieiet šim jautājumam, lai modernizētu mūsu enerģētikas sektoru. Uh, 2030. gadam jākļūst par gadu, kad jāsasniedz saistošais mērķis samazinot um, fosilos kurināmos, kas tiek izmantoti Eiropas Savienībā. Kā Merkels kundze jau teica, 2007. gadā mums jāparāda investoriem, kā mēs esam gatavi darboties. Un tieši tāpēc ir vajadzīgs uh, šis uh, saistošais mērķis. Viņa pat viens nakts laikā bija pārliecinājusi Žaku Širaku un polijas dviņus uh, par šādu nepieciešamību. Tā kā mums ir nepieciešams šis mērķis un ES stratēģija, lai mazinātu energo atkarību. Tas palīdzēs arī attiecībās ar Putinu un Gazpromu. Paldies Tomsons kundzi un Fiona Hall tagad. Thank you. Um, I noted... Paldies. Es uh, gribēju atsaukties uz Olskogas kundzes pieminēto klimata pārmaiņu ziņojumu. Uh, Es domāju, ka tas mums noteikti ir jāatminas, bet eh, neatsmirsīsim, ka tā ir klimata un enerģijas pakete. Un gribēju pateikt, eh, klimata pārmaiņas jau ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, bet varbūt klimata pārmaiņas uz brīdi piemirsīsim un pievērsīsimies tieši enerģētikas jautājumiem atminoties tās diskusijas, kas ir notikušas visās institūcijās, pierāda, ka politiķus un pilsoņus šobrīd uzteic, uztrauc energoapgādes drošība un konkurēt spēja. Tam ir jābūt šim atspērienu tramplīnam, uz kuru valstīties. Ko tad īsti darīt? Ko mums vajadzētu darīt raugoties no ekonomiskā skatu punkta, uh, tieši runājot par enerģiju? Jautājums ir, atbildi ir pašsaprotam. Tātad mums ir uh, jābūt energoefektīvākiem un tad mēs būsim arī ekonom, ekonom efektīvāki. Uh, Tā tad ir jārunā par eko, ergo, energoefektivitāti. Un ja jūs domājat, ka jūs uh, varat vienkārši tā šķiest enerģiju un būt ekonomiski konkurētspējīgi, jūs patiešām maldāties. Ja mēs izmantosim mazāk enerģijas, mēs palīdzēsim vietējai ekonomikai. Cilvēkiem līdz ar to būs vairāk brīvas naudiņas, viņi varēs sildīt ekonomiku un cilvēki nenokļūs nabadzībā. Eh, arī uh, uzņēmumi tādā veidā var būt uzņēmumi. Uh, konkurētspējīgāki, jo viņiem vairs nav jāmaksā tik augsti rēķini par energoapgādi. Tātad runājot par konkurētspēju un energoapgādes energo drošību, mums ir vairāk uzmanības jāpievērš tieši energoefektivitātei, un tam ir jābūt tādam visaptverošam principam. Nevajag to visu kaut kur fragmentēt. E, mums ir jāatceras, kad stāsies spēkā energoefektivitātes direktīva. Ja mēs runājam par šo energo kokteili, Daudz ir noraizējušies par to, ka mēs esam atkarīgi no trešo valstu importiem, un, protams, ir jādomā par energo avotu diz, dize, di, diferencēšanu. Protams, tas, kāds energo avots izmantojam, ietekmē mūsu konkurētspēju. Eiropas Savienība šķiet. Uh, riskē zaudēt savas līdera pozīcijas. Protams, mums ir slānekļa gāze, tas ir viens no Eiropas Savienībā esošajiem energoresursiem, par to ir teikts tik daudz, nu tā ir jau tāda kā, tas ir kļūst par tādu kā modi, visi tikai runā par slānekli, protams, kādreiz mums šķita, ka CCS atrisinās pilnīgi visas problēmas vienā rāvienā. Uh, Bet, eh, protams, eh, ir jāmeklē alternatīvas oglēm. Ir valstis, kas eh, izmanto par daudz ogļu, lai radītu enerģiju. Protams, pieminēsim arī klimata pārmaiņas. Ogles ir ļoti kaitīgas videi. Nu, ja vien mēs ātri neatradīsim, neveidosim šos CCS projektus. Jāņem vērā, ka CCS arī ir tikai ierobežota kapacitāte. Tā nebūs tāda panacēja, kas izārsties visas slimības. Runājot par energoapgādes drošību un vietējiem resursiem, mums atkal ir jārunā par atjaunīgiem energoavotiem. Energoapgādes drošība tiešā veidā ir saistīta ar atjaunīgiem energoavotiem. Krievi jau mums neatņems vēju. Uh, Arī Ziemeļjūrā ir ļoti daudz uh, atjaunīgu energoavotu. Mēs varam domāt par šo energoavotu diferencēšanu, dažādu pielietošanu un mums ir jāizsmeļ šis potenciāls un, protams, ir iespējams veidot arī vairāk starpsavienojumu. Eh, um, view, from... Runājot par konkurētspēju un energoefektivitāti, mēs nonākam pie secinājuma, ka energoefektivitāte ir līdznostādāma atjaunīgiem energoavotiem. Ja runājam par to subsidēšanu, cilvēks saka, ka ir jāgūst mācība. Es nevaru piekrist šim Mānska kungam, kad viņš saka, ka ir vairāk jāpievēršas izpētēji nevis subsīdijām. Protams, šie avoti ir jāsubsidē, ir jāsubsidē dažādi projekti, jo tas viss ir vēl bērnu autiņos, ir jāskatās, kuri projekti varētu būt konkurētspējīgi un kuri nē. Protams, tehnoloģiskais progress iet uz uh, priekšu milzu soļiem, bet vēl finiša taisne nav sasniegta. Mums ir šis potenciāls jāizsmeļ, jādomā arī par jūras uh, tehnoloģijām un visko citu, nevis tikai par uh, vēja ģeneratoriem. Komisija runā par uh, siltumnīca efekta gāzēm un to izmešas var samazināt, uh, izmantojot atjaunīgos energoavotus. Ja mēs runājam par 2030. gada satvaru, nu tas ir tas atspēriena punkts, no kura uh, jāpalecas. ja mēs sākumā domāsim par energoefektivitāti un ko mēs varam darīt līdztekus ETS, tad mēs palīdzēsim mūsu nozarei, jo energoefektīvajās rūpniecības nozarēs vajadzēs darīt mazāk, ja mēs piedāvāsim labus, uh, inovatīvus projektus. Paldies, domāju, tā ir jādarbojas. Paldies! Jūs uh, izteicāties arī Gerbrandī kunga vārdā, tādēļ es jums nepārmetīšu, ka runājat nedaudz ilgāk. Tagad Satu Kasī aizstāja Baso Eikhautu. Paldies, priekšsēdētāji. Varu pilnībā piekrist Maritai Ulfskogai, Britai Tomstenai un Fionai Holai mm, tajā, ka nevar uh, nospraust tikai vienu mērķi, proti samazināt emisijas. Nē, ir jābūt trim mērķiem arī. Uh, energoefektivitātei un atjaunīgiem energoavotiem, bet tagad daži vārdi par klimata pārmaiņām. Will... Rītdien startautiskais klimata pārmaiņu panelis uh, nāks klajā ar jauno ziņojumu, bet mēs jau šo to esam uzzinājuši, proti uh, Pasaules bankas rīcībā esošā informācija mums stāsta, ka uh, Ja dalība valstis un eh, arī eh, pasaules valstis nedarīs vairāk cīnoties pret klimata pārmaiņām, tad šī gadsimta beigās temperatūra pieaugs par 3 līdz 4 grādiem pēc Celsija. It... Nikolas Torns mums nesen atgādināja, ja tas tiešām notiks, tad mēs piedzīvosim tādus laika apstākļus, kādus uh, dzīves būtnes nav pie, piedzīvojuši pēdējo desmit tūkstošu gadu laikā. Ja mēs neko nedarīsim lietas labā un klimata pārmaiņas uh, šādā vīzē turpināsies, tad mēs atstāsim mūsu bērniem un mazbērniem tādu galīgi nepazīstamu planētu. To jau mēs nevaram uh, tā pieņemt. Un ja būtu kāds uh, ienaidnieks un mums pateiktu, mēs aizvedīsim jūs bērns uz nezinām planētu, mēs, protams, ar viņu cīnītos, mēs tajā brīdī nedomātu, cik maksās viena uh, kilovatstunda elektrības vai par desmit centiem lētāk vai dārgāk. Un tāpat mums vajadzētu rīkoties klimata politikas jomā. Daudz kolēģi jau minēja, cik augstu cenu maksājam par importēto fosilo kurināmo Eiropā. Par to vienmēr eh, vajadzētu diskutēt, tad, kad mēs runājam par eh, klimata politikas mērķiem. Kā jau kolēģi minēja, Startautiskā enerģijas aģent, enerģētikas aģentūra lēsa, ka uh, naftas cena nākotnē būs daudz augstāka nekā komisija to lēš gribēju teikt, ka Somijā, kur papīra ražošana vienu brīdi bija viena no galvenajām nozarēm, mēs eh, šim ražotnēm importējam eh, fosilo kurināmo par tik pat lielu summu, kā par cik lielu summu eksportējam papīru. Nu, tā tad tas ir ārkārtīgi aktuāli. laikā no 2008. līdz 2011. gadam pēc finanšu krīzes industry. It's the second uh, most fast uh, growing. Uh, Dažādas um, tehnoloģijas uh, ir attīstījušās ļoti ātri, piemēram, pagājušajā gadā par 15%. Think to think that ambitious climate šīs tīrās tehnoloģijas. Un es domāju, ka to tā, ko tādu uh, ir iespējams, uh, tātad uh, tīras tehnoloģijas, klimata aizsardzība nekādā ziņā nav pretrunā ar konkurētspēju. Bieži vien jūs dzirdat, ka Eiropa ir vientuļa. Tā tas nav. Šogad Ķīna ir uzsākusi emisiju tirzniecību. Uh, vissvarīgākajos ekonomiskajos apgabalos, un tagad viņi ir arī visus iepazīstinājuši ar kalendāru, kad uh, emisiju tirdzniecība ir jāveic visā valstī. Tikai pirms dažām dienām Obamas administrācija lēma, uh, ka ir jāievieš uh, emisiju tirdzniecības standarti elektrības ražošanā. Tāda standarta nav Eiropas Savienībā. Un, ja pareizi sapratu, tas nozīmē, ka So, ja nebūs CCS uh, blakām, tad ne, nebūs atļauts celt jaunas uh, ogļu darbināmās termoelektrostācijas. Mums, protams, uh, nevajag visu raudzīt ļoti drūmās, tumšās krāsās, ir jādomā arī par labo attīstību un ir jāiedrošina nozara. Paldies! Šimanska kungs. Chciałbym zwrócić uwagę. Paldies. Vēlos teikt sakojošo. Samazināšanas mērķi ogleklim ir ļoti būtiski. Bet visi ir uzrakstījuši saviem karogiem vārdu ticamība. Jā, tas ir svarīgi, bet uh, iepratī kam vai salīdzinām ar ko? kāda ir citu partneru uzticamība cīņā pret klimata pasiltināšanos. Varšavā drīz būs uh, klimata samits, un tas būs viens uh, labs iemesls, un arī varbūt tiešām arī pēdējā iespēja panākt uh, vienošanos un uh, apvienot mērķus. Konrāds Šimans, kas teica, ka vispirms bija šī vēlme izglābt planētu, tādēļ ir mērķis samazināt CO2, bet eh, šis mērķis ir jāskatās arī kopsakarā ar konkurences spēju un rūpniecības izaugsmi ir jāņem vērā arī ekonomikas intereses. Šodien ir tā, ka notiek ražošanas pārvietošanās projām no Eiropas Savienības. Rūpniecība izvēlas tās valstis, kur eh, emisija vērtības ir ļoti zemas šīs, eh, šie noteikumi. Ja tiks izvirzīti ambiciozi mēķi arī turmāk, tad eh, netiks ne tikai neizpildīti mūsu ekoloģiskie mērķi, bet tiks apdraudēta arī mūsu konkurētas spēja, mūsu ekonomika. Vēl viens jautājums ir par stabilitāti un plānošanu nākotnē. Esmu ticies ar eh, ražotāju pārstāvjiem un jāsaka, ka ir bieži divas eh, Eiropas komisijas iniciatīvas, kas ir ļoti apstrīdētas. Bija runa par ETS certifikātu nodošanu atpakaļ un bio degvielu satiksmē. Tas viss izraisīs eh, rūpniecības jomas protestus. Sektoru pārstāvi ir ļoti daudz eh, ieguldījuši, ticot, ka šī sistēma būs stabila. Bet Eiropas Savienības ticamība tiek apdraudēta ražotāju acīs. Mums bija viesis no Polijas, eh, vidas ministrs Korāla kungs. Viņš pasvitroja, cik svarīgi ir panākt eh, vispārīgu vienošanos. Ir jau pozitīvi signāli no Ķīnas puses, bet tas ir tikai sākums. Mēs esam labs piemērs visai pasaulē, un tas ir arī svarīgi. Mūsu emisijas ir tikai 11%. Ja cits lielais iekļāvs pasaulē nesniegs savu ieguldījumu emisiju samazināšanā, tad ar mūsu centieniem vien nepietiks. Varbūt, ka mums nav tik ambicioza mērķi, bet mums ir reāli samazināšanas mērķi. Tādā veidā mēs patiešām varēsim to sasniegt. Vēl viens aspekts. Fakts ir tāds, ka atsevišķas Eiropas Savienības valstis, bet arī citas valstis pasaulē, tām ir uh, atšķirīgs attīstības līmenis, arī tas ir jāņem vērā. Nebūs vienkārši panākt vienošanos klimata samitā. Eiropā ir jādod ieguldījums, ka tiek apvienota presa, tad cerams, ka tas mums arī izdosies, ka nākamais runātais runās Herberts Rājers. Sirdnieks paldies priekšēdētāji. Es rūpīgi klausījos diskusijā. Mēģināšu apkopot pāris argumentus un uh, izklāstīt pāris domas, kas manuprāt ir svarīgi. Uh, Mums ir projekts abām komitejām kopā izstrādāt nostāju par šo sarežģīto jautājumu, to jau priekšādātājs teica. Un, manuprāt, tas izdosies tikai tad, ja mēs pacentīsimies patiešām lietiši detalizēti apmēties ar domām un mēģināsim sasniegt uh, viedokļus. Mēs varam teikt, ko gribam, bet divas uh, atšķirīgas nostājas uh, ir pretrunā. Katrs tic kaut kam un beigās lems vairākums, bet es domāju, ka mēs tādā veidā nevarēsim veiksmīgi atrisināt problēmas, jo blakus komitejām loma ir arī padomē, un, ja pareizi lietu saskatu, tur drusku situācija ir mainījusies. Kolēģi Delvo no sākuma teica, ka enerģētikas piegādes drošība, klimata interešu ņemšana vērā un cenas ir pamata jautājumi, kas ir jāņem vērā. Un viņa teica arī, ka viens no pamata pieņemam, ir arī enerģija miks. Citu kolēģi arī teica, jā, atjaunamās enerģijas eh, atrisinās visas problēmas. Jūs jau redzat, kāda šeit ir atšķirība viedokļos, kā risināt problēmu. Vai mēs tiešām domājam, ka mēs tuvākajā nākotnē varam visu likt uz vienas kārtas, uz vienas kārtas, vai arī mums ir vajadzīga atsevišķas eh, dažādota pieeja? Uh, runa ir par nākamajiem soļiem, kas notiks pēc simts gadiem, to mēs neviens nezinām. Kas ir svarīgs? Mums ir vajadzīgs šāds enerģiju sajaukums, tāda šāda kombinācija. Ja mēs pamatoti pieņemam, ka dalību valstīm ir atšķirīgas situācijas, ja mēs pieņemam, ka ekonomiskā situācija Eiropā šodien ir savādāka nekā toreiz, kad lēmums tika pieņēmts, tad es uzskatu, ka ir obligāti nepieciešams pirms teikt, ka jāizvirza trīs mēķi, kaut kādu tur 720% eh, vai kaut ko citu, ir jāparaugās, kāda ir bijuši līdšanai pasākuma un kādus rezultātus tie devuši. Ja es pareizi saskatu situāciju, tad mums pa CO2 ir divi mērķi, ko bijām izvirzījuši, un tie arī droši vien tiks sasniegti. Ja mēs paraugāmies uz atjaunojumās enerģijas mērķiem, es varu teikt par savu valsti, uh, ka mēs eh, tos eh, pārsniegsim. Tur nebūs nekādu sarežģījumu. Šeit var konstatēt, ja visu liek uz vienas kārtas, vienalga, ko tas maksā, tad tas rada problēmas. Tādēļ lūdzu analīzē paraugoties arī uz blakus efektiem, kurus neviens nav gribējis, bet kuri rodas. Mums, piemēram, par tematu atjaunojumās enerģijas esam visu ļoti virzījuši uz priekšu, bet izmaksu jautājumi, kas uh, cilvēkus eh, noved tādā situācijā, ka viņi vairs nevar apmaksāt savu elektrību. Tie visam jauni jautājumi, ka valdība pēkšņi ir jautājumi priekšā, ka cilvēks saka, ja mēs jūs vairs neievērsim, ja jūs nevarat samazināt šīs izmaksas. Tas tiešām ļoti mainīs tirgu, vai vispār šāds tirgus pastāv. Mēs visi strādājam, pieņemot, ka ir enerģētikas iekšējais tirgus, bet vai tāds vispār pastāv tādā veidā, kādā virzās priekšu enerģētika un klimata politika. Uh, mēs sistemātiski esam uh, šeit neņēmuši vērā iekšējo tirgu. Tas nedarbojas šeit. Enerģētikas efekt, efektivitāte nezinu, vai varēs sasniegt mērķus. Daži saka, jā, varēsim, cita kā nē. Dalībvalstis noteikti būs ļoti atšķirīgi, un varbūt, ka tas ir mazāk saistīts ar mērķi, jo nav jau nekāda saistoša mērķa, bet daudz vairāk ar to, vai ir viedi instrumenti. Piemēram, manā valstī ir strādāts ar stimuliem, tas šķiet ļoti labi darbojas. Tur nav nekāds tāds uh, definēts mērķis, bet ir stimuli, lai cilvēks iedrošinātu uh, īstenot enerģijas efektivitāti, piemēram, mājās, ēkās. Un, eh, Devokundze, jūs eh, Lielbritānijas kolēģi runāja no, par savu valsti. Es atceros, pirms dažiem gadiem, kad pieņēmām direktīvu, tad tieši jūsu valsts bija tā, kas eh, padomē panāca lielu elastību. Es to saprotu, bet vienmēr šeit ir jābūt piesardzīgiem ar to, ko prasa. Ja tas ir pareizi, ka pasākumi gan ir visi sasnieguši savu mērķi, bet ja ir blakus efekti, kurus neviens nav vēlējies, tad es tomēr lūgtu, pirms mēs eh, noteiksim, definēsim, kas ir jādara kā nākamais, tomēr atbildēt uz jautājumu, vai varbūt mēs varētu citā veidā arī to sasniegt, vai labākā veidā sasniegt, vai izdevīgākā veidā sasniegt, vai arī ir mazāk nepatīkajiem blakus efektiem. Nē, es vēl neesmu atradis atbildi, bet es zinu, ka nevar vienkārši turpināt tālāk tā kā līdz šim. Uh, acis cieti vienkārši cauri un, un darīt visu kā līdz šim. To jau katrs var, bet vai tas tiešām ir risinājums, par to man liels šaubas. Es uzskatu, ka kolēģi Delvo izvirzīja šeit pāris interesantus kritērijus. Paraudzīsimies. Viņa teica, tam visam ir jābūt arī efektīvam. Tam ir jābūt reālam. Uh, tam ir jābūt arī cenu ziņā nodrošinātam konstantam. Viņa teica arī, ka jāņem vērā arī konkurences spēja. Tas tikai pāris jēdzieni. Dalībvalstīm ir dažādas kapacitātes, tas arī jāņem vērā. Tie ir ļoti viedi skatu punkti. Kādēļ mēs nevarētu šeit tiešām apsēsties, padomāt, uztaisīt tādu tīru, labu analīzi un tad padomāt, kā virzīties uz priekšu. Es pieņēmu, ka tas varbūt nav uh, labākais risinājums pēc iespējas vairāk mērķu izver, izvirzīt, bet šeit ir jāparaugās, kāds varētu būt rezultāts un no šāda aspekta raudzieties. Ja es varu, ka kas mērķis ir CO2 samazinājums, tad varētu teikt tā, viens mērķis ir viss augstākais un pārējie ir instrumenti. Varbūt tā var virzīties uz priekšu, varbūt tā varēs dabūt vairākumu, varbūt tā varēs dabūt paties spēju, ka padome arī tam piekritīs, jo vieda lēmumi, kuras beigās neviens neizteno, tiem arī nekāda jēga nav. Paldies Herbertam Roilam. Tagad beidzam debāt ar ēnu referentiem. Daudzas lietas enerģētikas politikā ir dalību valstu jomā. Tikai daži ir aptvēruši, ka 2009. gada klimata mērķi ir Eiropas Savienības kompetence. Daudz to vēl nav sapratuši. Tad mēs esam, tagad uzsāksim debates ar uh, citiem dalībniekiem. Kolēģis Jo Lēnens runās nākamais. Paldies priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, Pirmkārt, runa ir šeit par klimata aizsardzību, bet nav runa tikai par klimata aizsardzību. Runa ir arī par veselu virkni citiem svarīgiem aspektiem. Runa ir par enerģētikas piekādes drošību. Konrāds Šimanskis teica nožēlu, ka Eiropa tik ļoti ir atkarīga no enerģijas importa. Runa ir par jaunām ražošanas nozarēm, par rūpniecības politiku, par to, kādas tehnoloģijas var attīstīt runēja par ekonomisko attīstību, ir īpaši lauku apvidū, arī salās, eh, nomaļu reģionos, kur ar vietējo enerģiju, tas sakot, paši savā uh, ražošanas jomā iekšēji var atrast po ražošanas potenciālu. Un mūsu politika attiecībā uz 2030. gadu ir jāņem vērā viss šis jautājumu kompleks, nevis tikai klimata aizsardzība. Konāši Māmskis arī teica, ka pirmā klimata pakete 2008. gada ir vēl ļoti nesena, bet pēc pieciem gadiem jau ir iespējams sastādīt bilants, paraudzīties kādu rezultātu un paraudzīties, vai esam veiksmīgi. Vai mēs sasniegsim CO2 mēķus, 20% atjaunojumās enerģijas būs, un pēc tam, kad esam izvirzījuši saistošu efektivitātes mērķi, droši vien, ka mēs eh, būsim ļoti tuvu šim 20% efektivitātes mērķiem, un mēs varam tiešām teikt, mēs esam sasnieguši panākumus, un to nevajadzētu visu aprakstīt pārāk negatīvi, un tie, kas ir ieguldījuši šajā jomā, viņiem ir arī ticība, ka arī turpmāk viņi varēs darboties šajā sektorā. Ir ļoti lieli ražošanas sektori, kas ir radušies, piemēram, efektivitātē un atjaunojamās enerģijās vismuļķīgākais būtu tagad Herbert Royal uh, eh, tagad pēkšņi mainīt kursu un pēkšņi uzreiz sākt virzīties citā virzienā. Klimata aizsardzību ir iespējams īstenot arī bez atjaunojumām enerģijām. To var darīt arī bez enerģētikas efektivitātes. To var darīt arī ar atomenerģiju un ar ogli un CCS. Un es gribētu teikt, ka ir tiešām tādas spēcīgas interešu grupas, kuras arī virzās šādā virzienā. Ir milzīgs lobby spiediens. Uh, kas vēlas visur būvēt jaunas atomspēkstacijas, un arī oglēm ir uh, milzīga lobby grupa. CCS, nemžēl, netiek uh, īstenots vai arī, bet es tomēr gribētu brīdināt, ka mēs šos abus apakšmērķus vai abus mērķus uh, atjaunam enerģiju un e, e, enerģijas efektivitāti, ka mēs no tiem atteiktos, tad e, mēs automātiski virzāmies tādā virzienā, ka būs lielo spēktaciju būve paplašināta atomenerģija un tīras uh, ogles ar CCS, ja to vispār ekonomiski var iztenot. Tas tad paliks pāri. Es domāju, ka mēs šajā sistēmā mums vajadzētu palūkoties. Es saskatu problēmas ar ETS. Jo vairāk mums ir atjaunojamās enerģijas, jo lielāka efektivitāte, jo mazāk certifikātu būs. Un tas nav īsti pareizi un mēs nevaram izlabot to vienkārši mākslīgi paaugstinot certifikātu cenas, jo tad šī sistēma nebūs pareiza. Tas ir jāmaina. Mēs vēlamies resursu, eh, resursu efektīvu Eiropu, un šajā stratēģijā mums ir vajadzīga trīs mērķi, nevis tikai viens. Paldies Jolēninam, manuprāt, es aizmirsu pateikt, ka lūdzu runātāji pieturieties pie divu minūšu runas laika. Jums vajadzētu parūpēties arī par to, ka Mēs tad uh, dodām pēc kārtas vārdu uh, abām komitejām pēc kārtas, tad arī politiskajām, politisko grupu pārstāvjiem arī pēc kārtas. Tā kā tas ir tam jābūt līdzsvarā. Paldies priekšēdētāji. Es uh, piekrītu. Jordāns kundze pievienojas Herbertam Roilam. Problēma ir klimata pārmaiņas. mēs vēlamies samazināt arī CO2, bet problēma ir ilgspējīga attīstība. Ir pareizi arī, ko teica kolēģis Jolainens, bet konkurences spēja vienkārši nedarbojas enerģētikas jomā. Enerģētikas jomā nav investīciju, kas nebūtu subsidētas. No otras puses mēs runājam par to, ka mēs eh, elektrības un gāzes uh, sektorā radām iekšējo tirgu, bet tur ir subsīdijas, kas uh, eh, sagrau iekšējo tirgu. Un uh, to mums vajadzētu aizkavēt nākotnē. Esmu par vidas politikas uh, pasākumiem, bet saskaņā ar pamatprincipu, kā darbojas tirgus ekonomika, manuprāt, mums ir nepieciešama spēcīga ETS sistēma, bet es domāju, ka vajadzētu attiekties no subsīdijām. Tādēļ gribētu teikt sakojošo. Šī sistēma ir jāvienkāršo, un tas, kas mums ir vajadzīgs, tas ir viens mērķis. Tas ir mērķis samazināt uh, emisijas. Tas nav tā, kā, protams, no visām subsīdiem varēs attiekties. Enerģijas efektivitāte ir būtiskas jautājums, tam uh, es piekrītu. Ja šajā jomā cīnīšos par mēķa izvērsīšanu, bet tikai tajos sektoros, kuri nav iekļauti ETS jomā. Tas, kas ir ETS darbības jomā, tur nav nekāds atbalsts vajadzīgs. Mūsu mērķim ir jābūt tādiem, ka jāņem vērā, cik lielā mērā mums izdosies panākt globālu vienošanos. Mums ir jārunā arī par sektoru pieeju jo pastāv atšķirības īstenošanā, un šīs atšķirības tiek samazinātas starp dalību valstīm. Tā būtu arī laba pieeja, lai īstenotu Zebetkungs. Paldies priekšādātāji. Ļoti priecājos par to, ka esam sarīkojuši šo kopīgo diskusiju. Es zinu, ka šīs uh, sanāksmes administrācija tās nesievišķi ir iemīļojusi, bet es domāju, ka tās ir ļoti būtiskas, lai veidotu viedokli viedokli, lai sagatavotu arī plenārsēdi. Dānijas sociāliši citēja Angela Merk Merkeli. Šeit jāsaka, viss ir iespējams. Gribat atgādināt arī Vācijas kolēģiem, ka Vācija ir gatava 40% ir pieņēmusi līdz 2020 gadām minus 40% samazināt CO2. Vislielākā spēcīgākā rūpniecība, kas ir Eiropā, šādu augstu samazināšanas mērķi Kamerons līdz 2020 mīnus 50% līdz 2020. gadam, ja mēs izdosies līdz 2050. gadam panākt uh, starptautisku vienošanos. Tātad dalībvalstīs kaut kas tiešām notiek. Es domāju, ka mūsu mērķiem vajadzētu šeit būt uh, panākt Eiropas risinājumu un, manuprāt, uh, abi problēma lauki, enerģēti un klimata aizsardzība, tos nevar nodalīt, un esmu arī pārliecināts, ka tā ir situācija, kurā uzvarēs visas puses. Darīt tā, ka tehnoloģija, kas ir vidē draudzīgas, šeit tiek, ka tas ir pretrunā un ka tās aizkavē Eiropas eh, konkurēt spēju, es domāju, ka tas nav ne ekoloģiski, ne ekonomiski pamatoti, jo patiesībā tās ir eh, nākotnes tehnoloģijas, kuras varēs ļoti labi pārdot, un to parāda arī statistikas. Tās nav vecās tehnoloģijas, ko mēs varam pārdot, bet tās ir modernās tehnoloģijas, un es domāju, ka tajās mums ir jāinvestē. Esmu pārliecināts arī, ka mums ir vajadzīgi šie trīs mērķi. Kādēļ? Jo Lēnins uz to norādīja, jo būs uh, eh, ogļa un CCS un CO2 saglabā tikai mērķi. Pirmkārt, kādēļ mums tā ir? Es domāju, ka atšķirības ar dalībvalstīm ir ļoti milzīgas. Otrakārt, tā kā mums šeit tirgus īsti nestrādā, enerģētikas piekādas drošība. Uh, tas, mm, tam nav nekāda cena, un es domāju, ka to nevar formulēt vienā mērķī. Arī šī CO2 efektivitāte, to cenās tā nevar īsti uh, atspoguļot enerģētikas cenās. Un ja vienmēr tiek darīts tā, un ka ETS ir lielā problēma, tas tiek teikts, un ka, ka tas atsaucas uz elektrības cenām, tad lūdzu paraugieties uz statistikām par elektrības cenām. Dānijām kilovatstunda stunda 36 centi. Manā valstī Austrijā mums būs vēlēšanas nākamā uh, nedēļas beigās ir 20 centi maisaimniecībās elektrības cena. Rūpniecībā Austrijā ir piemēram 13 centi par kilovatstundu. stundu Ja kāds saka, ka cilvēki nevar atļauties samaksāt par elektrību, tad lūdzu pielāgojiet šīs dalībvalstu sistēmas. Un ja mēs raukāmies uz rūpniecības eh, elektrības cenas, ja mēs to paraukāmies ar ASV eh, rūpniecības eh, elektrības cenām, tur nav nekāda liela starpība. Nu jā, protams, ka viņiem ar savu slēnekļa gāzi ASV ir guvis milzīgu priekšrocību. Uh, Bet šeit mums ir jāpielāgo situācija. Es gribētu tiešām lūgt, lai šīs debates, eh, lai mēs ne, nevirzīt uz priekšu uz dogmu pamata, bet uz faktu pamata. Manuprāt, mums pie šiem trim mērķiem ir jāpaliek. Investīcija drošības, tas nozīmē, tas to dos, un tas nāks par labu arī darba vietām un rūpniecībai. Gribēju šo progresīvo runu nemaz negribēju pārtraukt, bet mums tomēr ir laika limits. Tādēļ kolēģi no Itres, Andris Barē. Gracias, presidente. Bueno, es un debate súper interesante, dado que está en el. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tā ļoti interesanta diskusija. Runa ir par eh, ekonomisku risinājumu, lai izkļūtu no krīzes. Vēlamies ekonomikas stratēģijas, kas eh, funkcionēs ilgtermiņā, bet eh, arī enerģētikas politikas efektivitāte ir būtiska sastāvdaļa. Esam praktiski atkarīgi no importa, neko paši neražojam. Un, um, kā jau te pareizi pareiz noteikti, noteikti runājam par Eiropas Savienības politikas atvaru, par mūsu iekšējo tirgu un par uh, dalību valstu pasākumiem. Mūs interesē efektīvi tīkli un uh, um, deficīti, ar kuriem jātiek galā Eiropas Savienības iekšienē. Nevajadzētu visu ieguldīt vienā virzienā. Alternatīvā enerģija ir viena iespēja, kas mums ir turklāt. Uh, alternatīvā enerģija var ražot dažādos veidos, ziemeļos un dienvidos. Līdz ar to vairāk jādomā par uh, piegāžu drošību, par enerģētikas cenām. Mums ir nepieciešama arī kopīga politika, citādi mēs no šīs krīzes neizkļūsim. Paldies tagad Pētris Līze. Paldies priekšsēdētā kungs. Man liels prieks, ka mums notiek šī kopīgā sanāksme. Prieks redzēt kolēģus no ITRE. Es septiņu ar pusgadus tur eh, esmu nostrādājusi un 2005 2009. gadā atceros, ka mēs sākām eh, runāt par šiem mērķiem. Šķiet ļoti svarīgi, ka tagad sadarbojamies. Tautas partijas grupā to tāpat esmu darījuši, tagad to darām horizontāli visās grupās, un eh, tas kļūst arī caurskatāms process. Izējas punkts eh, no manis šai diskusijai tas, ko Zebra kungs jau pieminēja. Lielbritānijas valdības priekšlikums. Esmu aizstātas uh, valdība ar uh, Davidu Kameronu vadībā nolikus mums uz galda papīru, kurā rakstīts, uh, ka līdz 2030. gadam jāsamazina CO2 izmeši par 50%. Mums tagad jāaplūko šis dokuments. Nīpaši vēlos, lai Konrāds Šimanskis, mans dārgais draugs, uh, ieskatās šajā dokumentā, jo da, Davids Kamerons ir izgudrojis EKR grupu. Tāds, frak, tāds grupas nemaz nebūtu, ja Kamerons to nebūtu vēlējies. Līdz ar to mums, mēs viņas, viņa priekšlikumu tagad nevaram ignorēt. Politiski, pol, politisks realisms mums saka, ka šie 50% nenāks. Bet priekšlikums ir interesants Kaut arī šķiet, ka galu galā mums būs jāsamierinās ar skaitli mazāk par 50%. Vienlākus Lielbritānijas valdība saka, mums būs nosacījumi. Ja pareizai izdodas, ja tur ir 50%, eh, tad pārējiem arī 50%, ja nē, tad pārējiem būs 40%. Es um, jau teicu polijas ministram, vai tā ir pareiza metode. Uh, Ja Kopenhāgenā tas nav labi darbojies, kāpēc tas mums izdosies tagad? Nu, var iet dažādus ceļus, var darīt kaut ko neatkarīgi no pasaules vienošanās. Mums ilgtermiņā jādara tas, ko uzskatām par pareizu. Un tad pēc Parīzes varam apspriesties, vai turpināsim šo klimata politiku, vai izvēlēsimies citu ceļu, ne tādu kā iepriekš. Noslēgumā atbalstīšu Zebra kunga pieminētos mērķus, kas ierakstīti līgumā - energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi un eh, energoefektivitāti nevajadzētu atstāt novērtā. Tātad ne tikai CO2 izmešu samazināšana un atjaunojamā enerģija, bet arī energoefektivitāte. Tad eh, tās būs, šī politika būs ienesīga. Uh, Paldies. Um, um, ļoti mm, labs priekšlikums no Davida Kamerona, un ja Vācijā būs melnzāļa koalīcija, tad noteikti izdosies panākt 50%. Nākamais runātais. Man šķiet, ka priekšlikums uh, ir labs, un trīs mērķi ir uh, labi iezīmē šo politiku, un tam ir vairāk jāmesli. Uh, Kāpēc, kur mēs būtu tagad Eiropā, ja ETS parādītos tikai šodien? Un, nu, tie, kas saka, ka, tie, ka tā ir alternatīvā enerģija, kas pārpludina sistēmu, mums ir 2,2 miljārdi certifikātu. Un 50 um, miljonus no tiem var izmantot, um, lai veicinātu atjaunojamos energoresursus. resursus ETS sistēma nav izdevusies starptautisko kredītu dēļ, un e, tāpēc, e, ka um, krīze mums, e, mums ir panākusi, un um, rezultātā var secināt, ka tikai ar ETS Eiropā mēs nekur tālu nebūtu aizgājuši. Kāpēc vēl jāveicina energoefektivitāte un uh, atjaunojami energoresursi? tas eh, ilgtermiņā un īstermiņā samazinās eh, cenas un cenu svārstības, un tas būs ekonomiski izdevīgi. Pēteram Līzam ir mm, taisnība. Mm, modeļu veidošana, un nu, jo vairāk jūsu modeļos būs efektivitātes, jo uh, tuvāk būsiet 50%. Ja vēlaties tikai ETS izmantojot sasniegt 50%, tad jums jāiet līdz 55-60 eiro par tonu. Ja izvēlēsieties 40% mērķi energoefektivitāte un 40% atjaunojamajai enerģijai un 50% zaļākai ekonomikai, tad eh, iespējams cena par tonu būs ap 30 eiro. Kāpēc? Jo energoefektivitātes pasākumi, ko izmantosiet, būs lētāki. Jo obligāti pasākumi būs uh, uh remonts, uh, aku um, remonts, uh, zaļākie mērķi uh, energo ierīcēm, leduskapiem. Mm, tas viss. Um, palīdzēs sasniegt globālo mērķi. Tātad tie, kas rūpējas par ekonomiku, viņiem būtu jāveicina energoefektivitātes mērķi. Tagad par Poliju un citām līdzīgām valstīm. Saprotiet, Polija ir uh, labs uh, potenciāls energoefektivitātes jomā. Polija ir slānekļa gāze. Polija var būt uh, neatkarīga no enerģijas importiem. Uh, Tad arī polijas gadījumā eh, energodrošības retorika nebūs efektīva bez energoefektivitātes politikas un mērķa. Mums ir vajadzīgi šie mērķi un alternatīvās enerģijas mērķi, jo eh, tas palīdzēs ietaupīt, nodrošinās mazas cenas un radīs darba vietas Eiropai. Paldies, eh, tagad Vitorio Prodi. Divas minūtes neaizmirsīsim. Paldies, priekšsēdētā kungs. Un liels paldies par šo izdevību. Bet visu pirms pār ETS sistēmu. ETS sistēma nonākusi strupceļā. Tā ir jābalsta uz cita pamata. Svarīga loma šeit ir um, klimata politikas taisnīgumam. Mums politiski jāīsteno tas, kas tika noteikts Balī deklarācijā. Tas nepieciešams, lai atdzīvinātu ETS. Citādi varam par to aizmirst vispār. jālikvidē subsīdijas fosilajiem kurināmajiem, bet tas ir cits jautājums. Vajadzētu uzdot sev jautājumu, kā varam pielāgoties klimata pārmaiņām. Un kā varam vietēji izmantot atjaunojamos energoresursus? Arī, lai nodarbotos efektīvāk ar lauksāniecību un lai pielāgotu kultūrainavas uh, klimata pārmaiņām. Domāju, ka tas tagad ir nepieciešams. Katrā gadījumā jāuzlabo energoefektivitāte transporta sektorā. Jājautā, kā ar vēja palīdzību ražot enerģiju Kā to sasaistīt ar eh, efektīvu tīklu? Un kā strādāt konsekventi? Kā nodrošināt eh, konsekventas energopiegādes? Tā ir Eiropas problēma, tā ir jārisina Eiropas līmenī. Atjaunojamie energoresursi efektīvi jāpārvalda ar eh, Eiropas obligāciju palīdzību. Un eh, jāmaina arī domāšanas veids. Un vajadzētu vairāk domāt par nemateriālo pusi, nevis par materiālo. Tad ne tikai IKP uh, eh, rādītājiem jāfigurē mūsu apsvērumos. Paldies, nākamā runātāja. Alde Envi runātājs Grabrandīkungs nevarēja būt šeit, viņš lūdza man izteikties viņa vārdā. Šeit sanāksmē mēs iesākam ļoti nozīmīgu procesu, kopīgo procesu, jauno procesu. Mēs ceram sadarboties ar visiem, lai līdz 2030. gadam mums izdotos īstenot ambiciozus mērķus. Ja tagad runājam par satvaru politikai līdz šim gadam investīcijām, kas tiks veiktas šodien. Jāpanāk efekts ne tikai līdz 2030. gadam, bet arī pēc tam. Tad tāpēc par to ir jāvienojas pēc iespējas ātrāk. Esmu piedalījusies arī jauno klimata konferencē un cerams, ka 2015. gadā pēc nākamās klimata konferences rezultāti būs labāki. Bet tāpēc uh, um, Eiropas Savienībai jāuzņemas līdera loma šajā procesā. Mums uh, jāpieņem ilgtermiņa klimata mērķi. Mums uh, līdz 2050. gadam vismaz par 25% jāmazina izmeši. Mums jāatbalsta ilgtspējīgums klimata politikām. Uh, Uh, drošas energopiegādes un energoefektivitāte. Lai drastiski samazinātu emisijas, mums uh, jāpalīdz labot tirgus deficītus. Mm, visu pirms uh, mēs par maz investējam energoefektivitātē, atjaunojamajos energoresursos, un mēs par daudz esam atkarīgi no enerģētikas, no, kli, no importa enerģētikas jomā. No tā, kā apkarosim šos deficītus, būs atkarīgi mūsu panākumi. Protams, um, būs jāaplūko arī ETS sistēma pēc iespējas ātrāk. Jānosaka jauni mērķi sektoriem, ko pa, pašreiz nenosedz ETS schēma. Uh, Bet eh, ne tikai oglekļa cena mūs interesē, bet arī subsīdijas fosilajām kurināmajām. Tie, tās ir jālikvidē. Mācoties no 2020. gada satvara, redzam, ka oglekļa uh, eh, izmantošanas samazinājums kā tāds uh, būs nepietiekams. Mums nepieciešami papildu mērķi 2030. gadam alternatīvajai enerģijai un energoefektivitātei. Tas piesaistīs jaunas investīcijas un dos līmeņa atzīmes progresa mērīšanai. Ambicioza programma palīdzēs sasniegt zem oglekļa ekonomiku. Eiropas Savienība jau tagad ir uh, līderis um, uh, tīro tehnoloģiju izmantošanā, un mēs nedrīkstam zaudēt šo pozīciju. Ambicioza mērķi to sasniegšana palīdzēs eh, mūsu ekonomikai kopumā. Paldies, un tagad eh, Arsenis kungs, bet viņš nav šeit. Labi. Margarita Ulskoka, es viņai solīju iespēju izteikties, lūdzu. Paldies! Es gribētu atgriezties pie Herberta Reila teiktā. Ja pareizi viņu sapratu, viņš runāja, ka tie ir cilvēki, kas nevēlas tādu enerģijas miksu, ka vēlas tikai alternatīvo enerģiju. Es nedomāju, ka kāds te tā domātu. Problēma vienkārši tāda, ka šobrīd mums ir enerģijas miks ar ļoti nelielu īpatsvaru atjaunojamajiem energoresursiem. Tad grūti to pat eh, nosaukt eh, par miksu. Un eh, mums jāpieņem lēmums, lai virzītu es citā virzienā, lai panāktu tādu miksu, kurā būs daudz lielāks īpatsvars atjaunojamajiem energoresursiem. Uh, Atgriežoties pie subsīdijām, daudzi subsīdijas pieminēja, ka nepareizi atbalstīt atjaunojumu energoresursu attīstīšanu, piesaistot valsts palīdzību un subsīdijas. Bet šodien mums ir masīvas subsīdijas oglēm un atomenerģijai. Un savukārt uh, atjaunojamā enerģija tikpat kā negūst nekādu atbalstu. Tāpat laikā investori, kas varētu būt interesēti izmantot tirgus spēkus un investēt um, alternatīvajā enerģijā, nevar saprast, kādi nosacījumi tad tiktu piemēroti, lai viņi uzdrīkstētos investēt, ja viņi vēlētos stabilitāti un drošību. Tad tikai papildinājums no manas puses. Paldies, Danuta Hibnere. Paldies. Es uh, domāju par to, kā sasaistīt klimatu un enerģētiku, kā šīs lietas ietekmē mūsu dzīvi, mūsu ikdienu, un jāsaka, ka mums ir tieša ietekme gan uz attīstību, gan uz mūsu ikdienu. Bet eh, ir arī barjeras, kur ir šie šķēršļi. Nestabilitāte, uh, regulējumu neno, nenoteiktība. Nav stabilitātes, nav skaidru noteikumu, un līdz ar to jautājums ir, kā uzlabot stabilitāti. Kā izmantot šo noteikumu finansiālas sekas? Kolēģi runāja par uh, atjaunojumiem energoresursiem. Tie ir ļoti labi resursi, bet jāsaka, ka tie vēl netiek pilnībā izmantoti. Trūks tehnoloģiju, lai ilgtermiņā uztvērtu un uzglabātu enerģiju. Mums ir dažādas tehnoloģijas, atomenerģija, gāzei, bet uh, Mums ir pārāk maz naudas, lai īstenot, lai veiktu pētījumus ogļu izmantošanas jomā, saules paneļu jomā. Vienkārši pārāk maz naudas mums ir, ko investēt jaunajās tehnoloģijās. Mēs tagad nerunātu par citām tehnoloģijām, ja tās būtu pietiekami labas. Mēs runājam par resursiem ļoti daudz, bet vitāli svarīgas ir tieši jaunas, labākas tehnoloģijas, nākamās paaudzes tehnoloģijas. Mums jāveido šie jaunie apvēršņi nākamajai paaudzei, tajā mums ir jāinvestē, un šādi mēs atrisināsim problēmas. Un uh, Džo Lainens vēlas atkārtot izteikties. Jā, tieši, tieši Jolandas Hibneras teiktais, tam jānotiek līdz 2030. gadam, jāpapildina sistēma, jāpilnveidotā. Mums trūkst inteliģento tīklu, mums trūkst krāju, mums um, trūkst tehnoloģiju tirgu, mums jāinvestē vairāk krājās. Uh, Un um, labāka kapacitāte mums vajadzīga. Ļoti slikti, ka rezerves spēkstācijas tiek slēgtas. Mēs varētu izmantot šo kapacitāti un mm, izmantot alternatīvo enerģiju, bet tajā ir jāinvestē. Pie alternatīvās enerģijas pēdējo desmit gadu laikā ir piedzīvot Eh, milzīgs eh, cenu samazinājums. Eh, vēja radītā enerģija jau ir konkurēt spējīga salīdzinot ar atomenerģiju un arī biogāzes gadījumā un citiem enerģijas avotiem konkurētspējas paritāte praktiski pastāv. Tāpēc nevajadzētu atskatīties. Toreiz tas bija daudz dārgāk, mēs bijām pionieri un Vācija maksāja uh, daudz vairāk, un saules paneļi bija uh, ārkārtīgi dārgi. Bet uh, tagad cenas ir samazinājušās, un nākamo desmit gadu laiku vēl samazināsies. Bet, nu, droši vien tas arī viss no manis. Paldies! Tagad izteiksies komisijas pārstāvis noslēgumā. Kurš vēlas? Kolimata direktorāts. Jūs jau vakar bijāt šeit ar mums. Mēs te esam divi cilvēki, jo arī mums te ir tā, tā ir sadarbība un klimata un vidas direktorāts arī cieši sadarbojas. Došu vārdu kolēģi, kas paturpinās pēc manis. Katrā gadījumā šī diskusija Tā ir ļoti bagātīga un ļoti interesē komisiju. Komisārs, komisijas priekšsēdētājs Barozu kungs arī sola jaunus pasākumus, sadarbojamies arī ar padomi. Padome daudz pie tā strādās nākamgad. Tā kā šī diskusija iet uz priekšu un uh, mums ļoti patīk parlamenta darbs, gaidīsim parlamentu pienesumu. Uh, laika posmam līdz 2030. gadam varbūt pāris vārdi kāpēc mēs ar to nodarbojamies. Tie ir divas lietas. Enerģētika un klimats ir uh, neatdalāmas lietas un um, holistiskie tās ir jāskata. Šeit divi pamataspekti. IPCC šonadēļ sanāk kopā, m, praktiski jau nākamnedēļ būs ziņojums, uh, runa būs par klimata pārmaiņām, un COP21 Parīzē arī pavisam drīz notiks. Visas uh, valstis tur vēlas sadarboties un izstrādāt vienošanos laika posmam pēc 2020. gada. Krīzes apstākļos uh, es nepieciešams runāt vienā balsī un būt solidāriem, lai uh, mūs uzklausītu. Mums ir izdevība. Mēs redzam, uh, ASV aktīvāk rīkojas, arī Ķīnā redzam kustību. Dažas eh, iniciatīvas pie energoefektivitātes, eh, pie TS, eh, pie atjaunojamās enerģijas pilotschēmas tiek īstenotas, un, protams, šie vienošanās mums ir vajadzīga, lai apkarot klimata pārmaiņas un lai es runātu vienā balsī. Enerģētika, jā, atkarība no importa un um, degvielas cenu pieaugums, um, šīs problēmas ir nopietnas. Mums jāatrisina enerģētikas problēma un konkurētspējas problēma. Un tas ir ļoti saistīts ar klimata problēmām. To visu mēs arī vēlamies izdarīt. Esam saņēmuši daudzas atbildes no ieinteresētajām pusēm, ar kurām tika uzsāktas rezultācijas, šķiet vairāk par 500 atbildēm mums ir ienākušas, un tas palīdzēs komisijai ātrāk nāk klājā ar priekšlikumiem. Kolēģi turpinās. Paldies! Arī no enerģetikas ģenerāldirektorāta paldies jums par interesanto diskusiju. Mums tas ļoti svarīgi. Trīs uh, mērķi izskanēja konkurētspēja, ilgtspējīgums un piegažu drošība. 2030. gadā jāparādās, uh, um, tas ir šī gada satvarā jāparādās visiem šiem mērķiem. Uh, Un šo rudenu parādīsies arī šis jaunas priekšlikums un tiks skatīts, un tajā figurēs konkrēti skaitļi, un mēs uh, domāsim par tur, turpmāko ceļu. Stefans jau pieminēja, ka mēs daudz ko varam mācīties no 2020. gada satvera. Turklāt Mums ir bijušas konsultācijas dalību valstiem, neformālā enerģētikas padome, diskusijas turpināsies. Esam ļoti apmierināti ar šīs dienas diskusiju. Es paldies. Pirms izteiksies um, referenti. Herberts Reils, lūdzu, īsts komentārs. Ja, ich habe mich nur noch mal gemeldet, weil auch andere Kollegen mehrfach geredet haben. Es vēlējos izteikties vēlreiz, jo citi kolēģi arī runāja vairākas reizes. Nu, tad man šķiet, ka tas ir brīvi ikvienam. Verehrter Kollege Reul, un sieben speziellen. Reāla kungs, jūs esat ļoti īpaši, jā. Vai es drīkstu runāt? Man ir daži kritiski komentāri. Pirmkārt, es dzirdēju, ka vairāki kolēģi ir pret a, a, vienu mērķi, jo viena mērķa nospraušana nozīmētu to, ka šo mērķi varētu sasniegt, izmantot arī atomenerģiju, un tas nebūtu labi. Ja jūs izmantojat šādu argumentāciju, lai vērstos pret vienu mērķi, Bet tas nav pietiekami e, labs arguments. Es uzskatu, ka mums ir jāsaprot, kādu energo kokteili izmantot, un tā ir dalībvalstu kompetence. Mums tur nav ko iejaukties. Uh, ja mēs Eiropas līmenī pieņemsim lēmumu par trim lēmu, par trim mērķiem un gribēsim dalību valstīm kaut ko diktēt, nu tas ir pretrunā līgumiem. Otrs kritiskais komentārs. Dzirdēju ko teica vairāki kolēģi, proti, ka uh, Eh, atjaunīgo energoavotu eh, biežāk izmantošana ietekmēs eh, energosertifikātus un arī to cenu, un tam nav īsti liels saistības ar CO2. Tātad šeit būs tāda uh, uh, miedarbība, ko mēs varbūt nevēlamies prognozēt. Tādēļ mums vajadzētu saprast, kā pirmais mērķis ietekmēs otro vai trešo mērķi. Varbūt vajadzētu palauzīt galvu par to, ka ir iespējams arī labāks hierarhijas. Es gribēju kolēģiem, nu, vienkārši sniegt vielu pārdomām, ja kāds vispār vēlas par kaut ko domāt. Bet mēs jau šodien esam uh, satikušies, lai apmainītos domām, viedokļiem, ierosinājumiem. To grib darīt arī klāts turmes, un tad būs otrā diskusija kārta. Um, Herbert, tu hast jetzt gesagt, es gibt... Herbert, tu teici, ka ir miedarbība starp klimatu un atjaunīgo avotu. Nu, uh, Es gribu atgādināt skaitļus. 2,2 miljardi ETS lieko ETS. 50, ir saistīti, 50 miljoni ir saistīti ar jautājumīgiem e, energoavotiem. Kādēļ šis skaitlis nav vēl augstāks? 2006. gadā, kad komisija aprēķināja 20, 20, 20 mērķus, e, toreiz jau tika domāts par e, atjaunīgo energoavotu. Nē, ETS sistēmai nenāk par skādi atjaunīgie energoavoti. Nē. starptautiskie kredīti nāk par ļaunu ETS sistēmai. 2004. gadā mums likās, ka tur nav nekā atžgārna, bet mēs zinām, ka ir 1,5 viens miljards ETS certifikātu, ņemot vērā startautisko kredītu 0,05 eiro centi bija certifikāts par vienu tonu un Ja kāds apgalvo, ka ETS rada problēmas, tad mums noteikti ir jāpadomā par starptautiskiem kredītiem. Un vēl, vēl jāpadomā, kā nospraust šo emisiju samazināšanas mērķi un sasaistīt to ar ekonomisko attīstību. Es nezinu, vai Vergūtkungs vēl atbildēs, man ir viens jautājums. Komisija runā par 1,4 vai pat eh, rēķinās ar 1,4 vai 1,8 procentu IKP ieaug, pieaugumu līdz 2030. gadam. Vai kāds no šajā zālē sēdošajiem domā, ka nākamo 20 gadu laikā Eiropas tautsaimniecība pieaugs par 1,4-1,8%? Domāju, ka komisijai ir jāpanalizē, kas īsti notiek. Kas tad būs, ja tas būs tikai viens procents? Kā tad mēs te varam piekopt politiku? Just, uh, äh, samal, äh, natürlich weiß niemand, wie das. Protams, neviens uh, nevar neko tā pilnīgi precīzi izrēķināt, bet mums ir uh, jābūt uh, arī uh, kaut kādai prognozēšanai ir tādi, tādas augstākas, labākas prognozes un sliktākas izaugsmas prognozes, un tad var rēķināt šo certifikātu cenu. Ja mēs būsim energoefektīvāk, tad, protams, mēs varētu ražot arī lētāk. Paldies vēl divi runātāji. Runātājas, pareizāk sakot, ir pietiekušās Jordāns kundze un Satūk Hasī. Un, ja vairs neviens nevēlas izteikties, nu jā, mēs jau varam atkal dot visiem vārdu no, no apakšas, tātad eh, no, no otra gala. Gribēju pavaicāt, eh, kas vēlas vēl runāt. Ja neviens vairs nevēlas runāt, tad šis runātais saraksts ir izsmelts. Romana Jordan, lūdzu. Komentierāt, ja želim, pret sam. Uh... Paldies. Daži kolēģi teica, ka mums visiem ir uh, jārūpējas par stabilitāti. Bet īstenībā mūsu viedoklis par izmantojamām metodēm atšķirs. ka vajag uh, atbalstīt labas un vidē draudzīgas tehnoloģijas, uh, Un citi stimuli atkal ir tādi ar ekonomu, ekonomisku bāzi. Mums ir jāsaprot, kā tas ir mūsu galvenais mērķis, proti siltumnīca efekta gāzu izmešu samazināšanu, bet nu neaizmirsīsim arī situāciju, kāda valda tirgū. Es domāju, ka ir iespējama stabilitāte, ja mēs politiķi katru gadu nepieņemsim citus lēmumus. Kā piemērs tika minēta Lielbritānija, kur ir augstas uh, izmešu emisijas, bet neviens neteica, Thank you ka nevarētu izmantot tādu tehnoloģiju, uz tehnoloģijām balstītu pieeju, bet visi jau nevar atstāt pašu plūsmā. Mums ir jāsaprot, kādi kriteriji būtu izmantojami. Klod, es tev piekrītu runājot par ETS. Vieru tega mehanizma bistveno nižja od cene oglika, če jo primerjamo z subvencijami Jāsaka, ka ogles ir ļoti lēts energoavots. Un ir grūti ar jauniem tehnoloģijām saražot uh, alternatīvas, kas būtu pietiekami konkurētspējīgas cenas ziņā. Uh, Te tika runāts arī par analīzes sagatavošanu. Gribēju vaicāt, vai jūs esat domājuši arī par tādu scenāriju, kas nozīmē tikai viena mērķa nospraušanu. Paldies, Satu Hasi! Uh, Mrs. Hibner said that Paldies, nu, Hibners kundze teica, be, uh, changed in the middle of the... ka uh, spēles vidū nevajag uh, mainīt pēkšņi noteikumus Runājot par 2030. gada noteikumiem, ir jāizveido robusta sistēma, kas nav tā pēkšņi spēles vidū jāmaina. Zinātnieki apgalvo, ka klimata pārmaiņas uh, norisinās ļoti ātri, mēs nevaram vilkt gumiju. Uh, ja mēs, jo ātrāk mēs rīkosimies, jo labāk, jo lētāk tas izmaksās. Ja mēs uh, būsim, ja mēs čamāsimies, tad tas izmaksās, protams, daudz dārgāk. Līdz ar to mums ir arī ekonomisks intereses nospraust pietiekam ambiciozus mērķus. Pirms dažiem mēnešiem holandiešu vides aģentūra uh, sagatavoja ziņojumu, kur eh, bija teikts, ja mēs par 80 līdz 95% samazināsim emisijas, to nevar panākt tikai samazinot siltumnīca efektu radošās emisijas. Lai šie ilgtermiņa mērķi būtu patiešām īstenojami, mums ir jāatbalsta arī energoefektivitātes un atjaunīgo energoavotu mērķi ko tādu saka arī Startautiskā enerģētikas aģentūra, proti, ka samazinot vien siltumnīca efektu radošās gāzes, mēs tik daudz nepanāksim. Tātad ir nepieciešami papildu mērķi. Es domāju, ka jebkurš, kurš nopietni uztver ilgtermiņa mērķus, sapratīs, ka ir nepieciešama papildus mērķi, proti atjaunīgie energoavoti un energoefektivitāte. šie mērķi arī nav nu, tik uh, absurdi vai tādi netverami kā uh, izmeši. Energoefektivitātes mērķi un atjaunīgi energoavotu investoriem piedāvā lielāku pašpaļāvību. Paldies! Jā, nu runātājs saraksts jau ir noslēgts. Mēs to ievērosim. Nebūs nekāda atkāpja. Labi. But uh, the, um, our colleagues uh... Es atvainojos. Says about uh, to me, so about uh, my uh, uh, earlier uh, my speaking. I would like only uh, answer. Kolēģi atsaucās uz uh, to, ko es teicu, es vienkārši gribētu reaģēt. Powiedzenie w Polsce, że nie zmienia się konia w czasie wyścigu. To nie jest. Es gribēju teikt, ka Polijā ir tāds teiciens, ka ceļa vidū nevajag mainīt zirgus. Arī mums nevajadzētu mīt zirgus ceļa vidū. Mēs runājam par tādām normām, kas eh, tiek grozītas, kuru katru brīdi jau tagad. Es, protams, esmu realistiska. Es eh, tiekos arī ar eh, nozares pārstāvjiem, ar rūpniecības pārstāvjiem, kas ir tieši enerģijas patērētāji. Paldies! Cool. Berichterstattern. Tagad došu vārdu līdz referentiem. Pirmais Konrads Šimanskis, lūdzu. Dziękuję bardzo. Ja bym chętnie się odniósł. Paldies. Es, protams, vislabprātāk atbildētu katram atsevišķi, bet, diemžēl, tas nav iespējams. Nu, varbūt kādi divi, trīs domu graudi, kas atskanēja atkal un atkal no jauna. Tātad mūsu globālā atbildība. Es jau esmu tikai tāds mazpieticīgs parlamentārietis un ļoti uzmanīgi klausījos uh, ANO pārstāvja teiktajā. Mums, protams, nevajadzētu apšaubīt ANO teikto, bet kā tāds mazs parlamentārietis, es uzskatu, ka mums jādomā arī par um, izmaksu godīgu sadalīšanu Eiropas uh, Savienība strādā melnu muti, lai samazinātu emisijas, un uh, citur pasaulē tiek pieņemts kaut kādas deklarācijas, uh, tiek skandēti skaisti vārdi, bet nekas nenotiek. Obama nesen te arī uzstājās ar ļoti skaistu runu. Protams, mums ir jādomā arī par iekšpolitiku. ASV tiek uh, iegūta gāze ļoti lēti un ir iespējams to eksportēt. Protams, mums jau tas nav pārāk izdevīgi, ka viņi var uh, gāzi pirkt tik lēti. Daudzas uh, uzlecošās tautsaimniecības ekonomikas izmanto Eiropu. Šo valstu paziņojumiem nav nekāda sakara ar reālajiem faktiem. Mums vajadzētu viņus pārliecināt par mūsu politikas pareizību. Atjaunīgi energoavoti, tas ir cits rakurs. Energoavoti ir nepieciešami ne tikai domājot par vīdes aizsardzību, uh, Eh, īstenībā energo, atjaunīgi energo avoti ir mums pieejami, tie ir pašmāju eh, avoti, un tas varētu mums atļaut iegūt eh, izdevīgākas pozīcijas energo tirgu, un tas var atrisināt arī daudzas problēmas. Protams, tas, kādā tempā mēs ejam uz priekšu, rada visai liels problēmas, un, protams, mums vēl par to būs jādiskutē. Es nebiju tas, kas šeit minēja subsīdijas. ka ir jāso, ka tiek subsidēti tāda energo avota, kas vispār nav inovatīvi. Protams, subsīdijas varētu būt vairāk uh, orientēts uz tirgu, bet eh, es to nepieminēju. Zaļie polijā teica, ka, piemēram, biomasas izmantošana ir inovatīva, bet šī sistēma tiek eh, ļaunprātīgi izmantota tikai tādēļ, ka mēs esam dalību valstīm šo ambīciju latiņu uzlikuši pārāk augstu celu wynika z przekonania że europa jest w Es esmu skeptiski noskaņots runājot par nospraustiem mērķiem, jo Eiropā visās valstīs nav pietiekami daudz atjaunīgo energo avotu, to skaits visur nav vienāds. Bet uh, eh, atjaunīgi energoavoti arī ir tādi nestabili. Nu, mēs nevaram pareģot, uh, ka katru dienu būtīs pietiekami spēcīgs vējš un spīdēs saule un tā tālāk. Tādēļ uh, arī izpētēji un attīstībai vajag piešķirt pietiekami daudz naudas. Ja mēs to nedarīsim, tad atjaunīgi energo avoti būs nevien dārgi, bet mums vajadzēs būvēt jaunus uh, tīklus, apgādes tīklus. Protams, ASV atkal mums ir aizteigušies priekšā. Viņi nav nosprauduši nekādus uh, energi, atjaunīgās enerģijas mērķus, viņiem vispār pat nav tāds klimata politikas. Jāsaka, ka Amerikā ir samazinājies emisiju daudzums. Kam dēļ? Tādēļ, ka uh, finansējums tiek izmantots uh, ļoti lietpratīgi un sadalīts ļoti lietpratīgi. Un jāpaskatās arī tālāk par savu deg degunu galu, nevis uh, tikai pāri savam žogam. Es saprotu, ka daudzi uzskata, ka ātrāk samazinot CO2, mēs iztērēsim vairāk naudas, jo palēnināsies ekonomikas attīstība. Es gribētu, lai Eiropas ekonomikas izaugsme būtu augstāka par 2%. Varbūt, kas tāds notiks. Kas tad notiks tad? Ko mēs teiksim tām tautsēmniecībām, kas attīstās ātrāk? kurām ir augstāka produktivitāte, tad šīm tautsaimniecībām vajadzēs uh, pārņemt tās izmaksas, ko te diktē Brīsele. Ir jārunā par Eiropas Savienības atbildību. Lielākās problēmas jau nav saistīts ar uh, atjaunīgo enerģiju, nē. Jāpadomā, kā labāk sasaistīt visus trīs mērķus. Eiropā valstis ir ļoti, ļoti atšķirīgas. Paturēsim to prātā. Tas ļaus vieglāk atrisināt daudzas problēmas. Paldies Šimanska kungam. Delvā kundz, lūdzu. Paldies priekšsēdētāju kungs un paldies visiem, eh, kas um, ieguldīja no sevis šajā diskusijā. Es uh, vēlētos mm, pieturēties. Um, pie vīzijas, kas tomēr nebūtu tik ierobežota. Es vēlētos pakotni ar visiem trim mērķiem. Vides interesēs mums ir jāturpina iet šajā virzienā. Mums um, jādomā par miedarbību uh, starp trim mērķiem. Pagaidām šī mī iedarbība nav izmērīta. Un ja mēs kombinēsim pūliņus, mēs um, strādāsim vienotā veidā, mums izdosies daudz vairāk. Iespējams, uh, daži šodien vēlas atteikties no ETS, no backloading pasākumiem. Ja šie cilvēki mums šodien teiktu, uh, mēs vēlamies pakotni ar tikai vienu elementu ETS. Nezinu, kā varat noteikt, bet nu, iespējams viedokli šādi mainītos. Es šim cilvēkam atgādinātu, kā atjaunojami energoresursi un uh, energoefektivitātes ziņā oglekļa cenai par tonu jābūt daudz, daudz augstākai. Un uh, tām jābūt pilnīgi skaidram. Turklāt um, subsidiju politika ir eh, vienreiz eh, jāprecizē. Un eh, pareizi izskanēja doma par to, ka zirgi pusceļā netiek mainīti. Mēs galu galā tagad esam finansiāli kļuvuši gana konkurēt spējīgi, un Nezinu, varbūt tagad pienācis laiks veicināt offshore, uh, lai uzlabotu mūsu konkurētspēju vēl tālāk. Kas man šķiet vēl svarīgi, ko es gribu teikt uh, kolēģim Šiman, Šimanskim? Es arī teicu inovācijām. Inovācijās uzlabo konkurētspēju. Citi mūs negaidīs. Ķīnā, jūlijā 200 miljārdi eiro tika investēti alternatīvajā enerģijā. Mēs runājām par ASV, un jā, Šimanska kungs, ASV ir fiksējušas uh, mērķi samazināt siltumnīca efekta gāzes. Jā, ir vietāja politika, kas tam pretojas, bet ir politiskā griba no prezidenta Obamas puses. Par uh, uzticēšanos mēs runājām un par uh, ticamību. Eh, tas ir, eh, tas man ir svarīgi, jo eh, tas ir saistīts ar mūsu starptautisko tēlu. Ja mēs kaut ko uzsākam, kā viens veselums, tad mums tā arī jāturpina. Mūsu tēls būs atkarīgs no tā, vai mēs spēsim runāt vienā balsī. Eiropas vārdā, nevis katras atsevišķas valsts vārdā. Protams, saprotu, ka Polija, Vācija un katrai valstī ir uh, savas intereses, bet, ja es runāju par Eiropu, tad es runāju visu šo valstu interesēs. Šī diskusija kļūst tāda fundamentāla. Un par um, mm, ticamību. Es nebiju šeit, kad tika pieņemta klimata enerģētikas pakotne. Uh, bet es ļoti priecājos par to, ka tā tika pieņemta. Šodien mūsu galvenā prioritāte ir krīze, un šķiet, ka tomēr eh, klimata pārmaiņas kļuvušas ļoti relevanta, steidzama lieta, bet eh, spriežot pēc diskusijām, kas šeit norisinās, par klimata pārmaiņām daži pilnībā aizmirsuši, bet mums ir politiskā atbildība. Mums jārunā par politiskiem, sociāliem, ekonomiskiem klimata aspektiem. Uh, par visu. Un nevajadzētu uh, aizbildinoties ar krīzi aizmirst par klimatu, jo klimata pārmaiņas joprojām pastāv. Paldies! Es jau sagatavojos gaidīt, bet nu jūs tā pēkšņi arī noslēdzāt savu runājamo. Tagad Sartorī uh, kundze. Paldies! Es gribēju kā, pateikties kolēģim Grotem par lielisko sadarbību. Paldies arī referentiem, paldies visiem runātājiem. Diskusija bija ļoti lietišķa. Mēs eh, daudzas lietas esam precizējuši, sapratām, ka pastāv domstarpības daudzās jomās. Šī kopīgā e, sanāksme ar e, Envi un Itra kolēģiem cerams nebūs pēdējā, un e, mums izdosies vēl labāk izkristalizēt atsevišķas nostājas. Turklāt mums vajadzētu bez aizspriedumiem piestrādāt pie risinājumiem. Un, 7. oktobrī es vadīšu nākamo sanāksmi, priecāšos par Grotskungu klātbūtni un priecāšos par šo, par iespēju turpināt šīs diskusijas. Paldies jums, Artori kundze, paldies sekretariātam, paldies kolēģiem. 51. pants, jā, mm, vienmēr tā tāda problēma, ko ar to darīsim. Sekretariātam droši vien jau bail to izdzirdot, bet sekretariāts ir ļoti labi sagatavojies. Paldies! sekretariātam. Prieks arī par šo saistošo diskusiju. Un, protams, mums ir milzīga atbildība. Ja mēs kā iestāde sevi nepozicionējam pietiekami skaidri, tad eh, man ir bažas, eh, ka mēs nonāksim pie klimata un enerģētikas politikas pilnīgas renacionalizācijas. Un šeit mums tiešām vajadzētu apvienoties, runāt eh, par konkrētspējas tiesībām, uh, par nacionālajām subsīdijām, nacionālo palīdzību, ko mums jāizlem, ko darīt tālāk. Tāda arī rūpniecība un elektroenerģija, privātā elektroenerģija. Ja cenas uh, pieaugs arī turpmāk, tad uh, neviens vairs mums neusticēsies. Tā tad um, nevajadzētu arī um, jāt, kamēr tas zirgs uh, būs beigts, mums uh, jā, jārūpēs par zirgu. Turklāt um, mums ir arī pārstāvs Naldē, jaunais cilvēks, un uh, lūk, viņš ir šī nākamā paudze, kura labā mēs to visu darām. Mums jāapvieno tagad, uh, tas ir jākombinē klimatu ar enerģētiku, un es ceru, ka mums tas izdosies. Mums atgādina, mums nav vienas pozīcijas, mums nav envi pozīcijas vai itre pozīcijas. Mums ir zelta vidusceļš, pie kura jāpieturas. To esmu sapratis no šīs diskusijas, Hibneres kundze un Šmanska kungs. Um, mēs te esam da dažādu dalību valstu pārstāvji, bet uh, mūsu valstīm ne tikai atšķirības, bet arī uh, Mm, kopīgas lietas un arī eh, šai valstu specifikai jāparādās mūsu dokumentā un, eh, ja mums tas izdosies, piemēram, 7. novembrī, eh, kad sanāksmi vadīs Artorija kundze, mm, tad būtu ļoti labi. Līdz 12. novembrim var iesniegt grozījumus. Grozījumus skatīsim 2. Decem līdz 2. decembrim. Un uh, nobalsosim visi kopā 9. janvārī. Es uh, ceru, kā abi referenti un ēnu referenti būs uh, uzņemsies atbildību un sagatavot vienu kopīgu tekstu. Tātad no 3. līdz uh, eh, 6. februārim tiks nobalsots, un tad mēs skatīsimies kāds mums galu galā būs šis satvers. Paldies visiem uh, runātājiem un referentiem, visiem, kas piedalījās šajā sanāksmē.